institūcijas un struktūras jāsniedz politisks atbalsts un tehniskā palīdzība. Paldies! Grazie. Ora... Paldies! Un Gureanu kunga ziņojums ir nākamais mūsu darba kārtībā. Lūdzu, došu vārdu referentam. Darba ņēmēja pārvietošanās brīvība ir ļoti nozīmīgs jautājums Eiropas Savienībā. Tas skar daudzas jomas. Un kā referentam man ir jāuzsver, ka uh, Šobrīd situācija politiski ir neiespējama un nepieļaujama, un ekonomiskā ziņā tā nav racionāla. Darba ņēmējiem ir tiesības, par kurām ir bijusi vienošanās visu valstu starpā, un šobrīd mēs redzam, ka dalība valstis ievieš vai no jauna ievieš ierobežojumus šai darba ņēmē pārvietošanās brīvībai vai grasās to darīt vēlāk. Šeit daudz kas, protams, izriet no politikas, gan no vietējās, gan no reģionālās politikas. Daži skaitļi, ko piedāvāja komisija, liecina par to, ka Eiropas migranti um, vai darba ņēmēji, kas pārvietojas citām valstīm, neizraisīja tur vietējo darba ņēmēju bezdarbu. Gluži otrādi tika veicināta izaugsme Eiropā un ideja par to, ka mums vajag vairāk Eiropas, kā tiek bieži atkārtot pēdējā laikā. Vai tas nozīmē, ka vairāk Eiropas nelielam eiropiešu skaitam mums ir vienots preču un pakalpojumu tirgus, bet nav vienota darba ņēmēju tirgus. Uh, Tas nozīmē, ka rietumu uzņēmumi var sekmīgi darboties austrumu daļā, dažkārt sekmīgi, dažkārt netik ļoti, kamēr otrā virzienā austrumu, no austrumu Eiropas nākošie darba ņēmēji nevar meklēt darbu rietumos. Tās pašas valstis piemēram, Rumānija un Bulgārija piedāvā ļoti labi izglītotus speciālistus, kas strādā veselības aizsardzībā un citās jomās. Un pašreizējie ierobežojumi gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā ir aplami. Cilvēki turpinās darba meklējumus, jo tādas ir viņu tiesības, un mēs paši viņiem tās piešķīrām. Uh, Par to ir runa manā ziņojumā, par to nobalsoja attiecīgā atbildīgā komiteja, un es ceru, ka rītdien arī plenārsēdē šis ziņojums gūs atbalstu. Paldies! Paldies! Ora iniziamo il catch di AI. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu, Ivanovas kundze.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 Разчитаме именно на вас да пазите uh, и гарантирате една от основните европейски ценности. Excuse me, can you stop? Vai jūs varētu pārtraukt uz mirklu stāšanos, jo nedarbojās tulkošanas sistēma. Vienu mirkli lūdzu. Un varat atsākt tagad. Tika izteikts aicinājums Eiropas komisijai objektīvi veikt analīzes dalībvalstīs iemesliem, lai noteiktu ierobežojumus. Un es gribētu lūgt jums garantēt Eiropas vērtības, brīvību, mobilitāti visiem Eiropas pilsoņiem. La parola all'onorevole Blinkevičiūtė. Nākošais runātājs Blinkevičiūtė. Pone pirmininkė, pirmiausia dėkoju pranešėjų Ungurė. Paldies, priekšsādātāja. Es vēlos pirmkārt pateikties um, ziņotā kungam, Ungariānu kungam tātad. Darbņēmēju mobilitāte ir viens no svarīgākiem aspektiem Eiropas Savienībā, kas ir jāvirz uz priekšu bet tas ir um, jāvirza visaptvērošā veidā. Pats svarīgākais - nodrošināt darbņēmē tiesības citās valstīs, lai, tie, lai viņi netiktu eksploatēti. Kompetentiem iestādēm šai ziņā jāsadarbojas. Vēl viena svarīga lieta ir šāda. Cilvēki, kas dzīvo un uh, strādā uh, ārzemēs, um, viņam jāuztur profesionālās kvalifikācijas, mums jāpātrina kvalifikāciju atzīšana citās valstīs. Daudz augstu kvalificēto, um, izglītoto darbņēmēju atstās savas valstis sociālās situācijas dēļ. Es vēlos aicināt komisiju un komisārus meklēt risinājumu šai problēmai jau šobrīd. Paldies! Paldies! Lūdzu! Lai turner! Turnena kundze! Paldies! Paldies ziņotājiem par šo dokumentu. Tas ir ļoti labs. Mums vēlētos tādu balstīt jo tiesības uzturēties un strādāt citā valstī ir uh, pamatiesības Eiropas Savienībā, kas ir uh, eh, jāizsargā. Bet zaļo vārdām teikšu arī vēlamies uh, runāt par pienācīgu, sakārtotu mobilitāti, jo es zinu, ka vismaz Dānijā pastāv problēmas ar sociālo dempingu, ar sociāliem uh, apstākļiem, darba apstākļiem, tiek diferencēti darbinieki atkarībā no izcelsmes valsts, proti, ja viņi nav no Dānijas, viņi tiek defavorizēti, mēs eh, to nevaram tā atstāt. Darba tirgus ir jāsabalansē. Sociālais dempings ir jālikvidē, mums nepieciešams vairāk noteikumu, kontrolas, informācijas, iesaistīšanas un uh, Uh, piepūles, lai pārliecinātos, ka mobilitāte ir augstā līmenī. Lūdzu, Českovas kundze. Priekšsādātā dāmas un kungi. FAM komiteja ir um, komiteja, kas piedalījusies darbā pie šī ziņojuma. Es uh, biju referenti no šīs komitejas. Darbņēmēju mobilitāte uh, ir uh, pamat, viens no pamataspektiem Eiropas Savienībā. Tā veicina sociālo koheiziju. Šajā jomā daudz kas ir panākts, bet uh, ir um, dažas, de, daži deficīti, kas uh, liedz. Uh, izveidot pienācīgu mobilitāti. Direktīvas, mobilitātes direktīvas pārskatīšana rāda, ka pastāv zināmas problēmas īpaši attiecībā uz eh, radiniekiem, uz darbņēmēju radiniekiem. Tātad jāinformē darbaņēmēji par viņu tiesībām un par viņu ģimenes locekļu tiesībām. Runājot par mobilitāti, jāgarantē ka radinieki un partneri, tīpaši partneri, arī partneriem jānodrošina tieši tādas pašas tiesības un piekļuve pakalpojumiem, piekļuve skolām, bērnu dārziem un tā tālāk. Tāpēc esmu ļoti iepriecināta, ka Nodarbinātības komiteja ir ņems vērā mūsu priekšlikumus. Lūdzu, figureidu kundze nākamā. Obrigada, senjora prezidenta. Paldies, priekšsādātājs. Šajās debatēs mēs nevaram neņemt vērā situāciju, kas notiek Eiropas Savienībā sociālā līmenī. Viena trešādai strādājošo dzīvo nedrošā situācijā ļoti zemām algām ar 25 miljoniem bezdarbnieku, tīpaši to vidū jaunieši un sievietes. E, kuriem ir liekta cieņas pilnākotne. Un tāpēc un šajā kontekstā vēlos runāt par to, ka jāveicina strādājošo mobilitāti. Daudzos gadījumos tas nozīmē veicināt arī sociālo dempingu. Tas nozīmē padziļināt to personu eksploatāciju, kuram ir nepieciešams e, darbs e, citā dalība valstī. Un tāpēc aicinām veidot vienotu attīstības un sociālā progresa politiku. Un jāizbeidz eh, taupīguma politikas, austertāts politikas, kas pasliktina bezdarba situāciju, nedrošuma situāciju, it īpašīm personām viņu ģimenēm. Eh, kolēģi, atvainojiet, ir daudzi pieteikušies brīvajā mikrofona procedūrā un. Es došu vārdu vienam runātājam no politiskās grupas, lai varētu izteikties eh, arī komisārs eh, Andors. Much, uh, Madam Chair, uh, honourable members, let me start by thanking the rapporteur. Godātie kolēģi, ļaujiet sākt ar to, ka Ungariānu kunga ziņojums ar savu ziņojumu, tātad ziņojums par darbņēmēju mobilitāti, komisijai ļoti tīkams un komisija pilnīgi atbalsta pamatnostādni šajā ziņojumā. Darba ņēmējiem mobilitāte ir veicinājusi Eiropas integrāciju un vienotā tirgus mm, izveidošanu. Turklāt tiek veicināta gan nodarbinātība, gan ekonomikas izaugsme. Lūk, tagad situācija ir īpaši radikalizējusies, jo dažos reģionos bezdarba līmenis ir ļoti augsts un citos ir liels pieprasējums pēc darba spēka. Mums eh, jāiegūst vairāk informācijas par situāciju darba tirgu, lai, jā, lai uzzinātu eh, par eh, vietām, kur ir pieprasējums pēc darba. Ir jāuzlabo kvalifi darbņēmēju kvalifikācija, jaunas iemaņas. Mums tagad tam ir jauni instrumenti izstrādāti, tie būs uh, noderīgi Eures tīklam, kas uh, sniedz uh, informāciju un konsultācijas, kas palīdz darbņēmējus atrast un nolīgt. Tas ir labs rīks, lai rūpētos par labāku mobilitāti. Eures uh, darbosies uzlabojot eh, darba ņēmēju mobilitāti Eiropā, kā to komisija savā paziņojumā par jaunajām iemaņām jau ir paziņojusi. Pagaidām tiek testēta Eures tīkla pilotu testu versija, un um, ļoti drīz um, tā stāsies arī spēkā. Nepieciešams um, vairāk komunikācijas uh, starp uh, darbņēmējiem un darbdevējiem, nepieciešams darbiniekus labāk informēt par tiesībām, pienākumiem, komisijiem izvērtē uh, to, lai labāk īstenotu noteikumus par darba ņēmēju, par labāku izturēšanos, labāku apiešanos um, pret, ar um, darba ņēmējiem. 2004. gadā ir um, uzsākta arī iniciatīva par uh, darba ņēmēju situācijas uzlabošanu, pierosināti vairāki tiesība akti. Uh, akti um, daudzās valstīs ir transponēti, un um, brīvās mobilitātes direktīva kopumā arī daudzās valstīs jau ir transponēta. Komisija uh, ir saņēmusi 20. jūnijā pieprasījumus no Bulgārijas un Rumānijas pieprasījumu attiecībā uz to, ka ienācis priekšlikums uh, pagaidām apturēt uh, darbņēmēju mobilitāti no šiem valstīm un uh, par šo jautājumu drīz tiks publiskots paziņojums. Mm, zi paziņojums koncentrēsies uz šādu lēmumu ietekmi uz ekonomiku un darba tirgu. No, 2012. gada 1. janvāra varētu stāties spēkā šāds uh, apture, šāda apturēšana, bet uh, šiem valstīm būs uh, jāinformē komisija līdz gada beigām par šādu soli un tām jārēķinās ar problēmām darba tirgū. Komisija uzskata, ka ir jāievēro līguma pamatprincips, viens no līguma pamatprincipiem ir un ir jāveicina geogrāfiskā mobilitāte. Tā palīdzēs uzlabot ekonomikas situāciju, īpaši šobrīd ir vērojams tik um, augsts bezdarba līmenis. Turklāt mobilitāte ir Eiropas 2020 pamata elements, un mēs visi šo dokumentu esam parakstījuši. Paldies! Paldies um, komisārkungam! Tas arī noslēdz uh, diskusiju. Rīt balsosim pulksten 12.30.